Le président de la République de Haiti. Haiti Republikas prezidents. Laipni lūdzam. Können wir mir meinen Rednerpult hier hinstellen? Dārgie kolēģi, godātais valsts prezidenta kungs Marterī. Eiropas Savienības attiecības ar Haiti valsts prezidenta kungs mums ir īpaši nozīmīgas. Graujošā zemstrīce kas notika 2010. gada 12. janvārī. Un kā rezultātā vairāk nekā 220 tūkstoši cilvēku zaudēja dzīvības, 1,7 miljonu cilvēku kļuva par bezpajumtniekiem. Tas izraisīja iepriekš nepieredzētu solidaritāti, īpaši arī no Eiropiešu puses. Eiropas Savienība uzsāka visaptverošu humanitāro un attīstības palīdzību jūsu valsts jaunceltnē. Kopš 2010. gada Eiropas Savienība ir vissvarīgākais atbalstītājs jūsu valstī. Kamēr jūsu valsts vēl cīnās, cīnījās ar zemstrīces graujušām sekām, šogad no jauna to piemeklēja dabas katastrofas orkāni Izaks un Sendijs akal valstī nesa nāvi un postījums ar ļoti smagām sekām uh, iedzīvotāju apgādes situācijai. Godātais prezidentkungs, mīļais Martelī kungs, mūsu parlaments vienmēr ir iestājies par ES uh, ne ne, eh, nemazināt atbalstu Haiti un sadarbību ar jūsu valsts iestādēm. Gribam atbalstīt jūsu valsti, gribam palīdzēt jums kļūst par ekonomisku un politiski stabilu valsti, par tādu valsti, kas spēj par sevi parūpēties un gādāt par to, lai nabadzība tiktu ilgtspējīgi apkarot. Ar jūsu prezidentūras saistām cerību iedibināt ilgstoši stabilu demokrātiju Haitī. Jums priekšā esošie izaicinājumi, Martelī kungs, prezident kungs, ir milzīgi. Un ticiet mums, mēs zinām, to parādīja arī vakarienes diskusija parlamentu komitejās. Mēs apzināmies jūsu izaicinājumu dramatismu. Trīs gadus pēc katastrofas vēl ar vienu 370 tūkstoši cilvēku e, valstī joprojām gaida cilvēku cienīgas apmetnes vai dzīves apstākļus. Viņiem jādzīvo uh, um, cilvēku necienīgos apstākļos daļēji, un tādēļ jauncelsmas process ir jāveic pēc iespējas efektīgāk. Nabadzība valstī ir jāapkaro ar visiem līdzekļiem. Un demokrātijas nepieciešamai stiprināšanai un tiesību valsts stiprināšanai nepieciešamās reformas, īpaši uh, tieslietu sistēmā ir jāuzsāk. Un es gribētu piebilst, raugoties uz ES pašu finanšu debatēm, mums jārūpējas, lai mēs varētu savus uh, apņemšanās starptautiskā līmenī un savus pienākumus turpināt pildīt. Uh, īpaši attiecībā uz jūsu valstu mums ir savu uh, eh, solījumu jāpiepilda un Haiti pilsoņiem jāturpina sniegt atbalsts. Īstenojot jūsu ambiciozo reformu programmu, jūs esat atraduši Eiropas parlamentā uzticam partneri sev blakus, un šis parlaments cīnīsies par to, lai es nepieciešamie finanšu līdzekļi, kas tai ir nepieciešami, tātad, lai izpildītu solījumus Haitī, tiktu nodrošināti. Tādēļ Cīņa pār ambiciozu Eiropas saimnes budžetu ir arī cīņa pār garantiju, lai mēs varētu savus solījumus uh, solidaritātes īstenošanai turēt. Es priecājos tagad jums, valsts prezidenta kungs, dot vārdu un vēlreiz sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā. mal einer hilft. Ja. Monsieur le Président. Godātais priekšsādātāja kungs godātās dāmas un kungi, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es eh, ļoti labi apzinos to godu, kuru jūs esat izrādījuši manai valstī, manai republikai, uzaicinot mani runāt parlamenta priekšā šeit šodien Strasbūrā. Es par to pasakos. Godātās dāmas un kungi, cienītie Eiropas parlamenta deputāti, esmu ieradies šeit, lai runāt par to, kāda ir Haitī situācija pēdējā laikā. Mēs daudz mācāmies no Eiropas, no tā, kas jums palīdzēja pēc otrā pasaules kara atzimt. Mēs daudz mācāmies no jums arī no tā, kas eh, jums palīdzēja veidot kopīgu Eiropu pēc Berlīnas mūra krišanas. Neskatoties uz visām grūtībām, arī Haiti nav padavusies un turpina savu cīņu. Lēni, bet noteikti Haiti nostājas uz savām kājām. Un tā ir tā ziņa, kur es jums šodien vēlējos pateikt un uzsvērt īpaši. Haiti ir izmainījusi savu kursu uz demokrātiju. Haiti iedzīvotāji ir drosmīgi, un Haiti valdība arī ir drosmīga bet eh, mūsu sadarbība ar Eiropas Savienību un ar citām pasaules valstīm mums ir ārkārtīgi svarīga. Es vēlētos pateikties par jūsu piedāvāto palīdzību un par gadu gaitā īstenoto sadarbību. Vēl bez tam es vēlētos jums pateikties par izrādīto draudzību. Tā ir draudzība, kura ir izturējusi vēstures pārbaudi. Tā ir draudzība, kura šobrīd finanšu krīzes apstākļos netiek satricināta. Es esmu pārliecināts, ka vienota Eiropa, proti vēl spēcīgāka Eiropa, spēs rast risinājums savai ekonomiskajai izaugsmai un turpmākai sadarbībai. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka neviena krīze neilgst mūžīgi. Un, protams, krīzes ilgums ir varbūt atkarīgs no pieņemto lēmumu ātruma un vieduma. Mario Draghi, Legardas kundze. Tie ir tikai divi cilvēki, kurus vēlētos pieminēt, un pateicoties šiem abiem cilvēkiem, jums ir pieejami tādi padomi un konsultācijas, kas tiešām ļauj izvairīties no krīzes radītajām dramatiskajām sekām. Es šodien vēlētos pateikties par jūsu solidaritāti un devīgumu, un vēlētos vēlreiz atgādināt, ka neviena valsts nevar iz kļūt no nabadzības slazdiem tikai un vienīgi balstoties uz labdarību. Godātās dāmas un kungi! Protams, Haitī joprojām ir nepieciešama palīdzība, bet Haitī iedzīvotājiem ir nepieciešams arī produktīvs darbs, tirzniecības saiknes un tiešas investīcijas. Haiti atrodas ārkārtīgi tuvu Amerikas kontinentiem - Ziemeļamerikai, kurā ļoti strauji attīstās, un Haiti ir tuvu arī Dienvidamerikai, kura patiesībā no visiem kontinentiem krīzē ir izdzīvojusi vislabāk. Dienvidamerikā notiek ekonomiska attīstība. Mēs Haitī vēlētos redzēt kā stratēģisku investīciju platformu. Mēs to vēlamies redzēt kā tramplīnu, kas ļautu Eiropas Savienības uzņēmumiem uh, turpināt palīdzēt Haiti ekonomiskajā atveseļošanā un palīdzēt eh, zemestrīces skartajiem reģioniem. Haiti ir nepieciešami ceļi, slimnīcas, skolas, lidostas. Haiti ir jāpalīdz saviem iedzīvotājiem, un Haiti ir gatava ražot un eksportēt to, kas pašiem nebūs nepieciešams. Haiti ir lieliska geogrāfiska situācija. Mums ir tūkstošiem kilometru pludmales ar baltu, tīru smilti, un mums ir ļoti daudz dabas teritoriju, kuras vēl joprojām stāv neizpētītas. Jā, manā valstī ir ļoti daudz dabas resursu. Vēlētos pieminēt arī dabīgās ostas. Mēs esam tauta, kas vēlas strādāt, un tāpēc šodien esmu ieradies Eiropas parlamentā, lai pamudinātu, veicinātu un pierunātu jūs izmantot manas valsts fantastiskās investīciju iespējas. Es vēlētos jūs eh, pamudināt kopīgi ar mums strādāt, lai izveidotu Haitī finansiālo suverenitāti un lai Haitī varētu pilnvērtīgi piedalīties starptautiskajos finanšu tirgos. Uh, Es esmu pārliecināts, ka kopā ar Eiropas Savienību mums izdosies panākt tādu tirzniecības nolīgumu, kas eh, veicinās visu attīstību. Pie tam ir jāveicina inteliģentu un eh, adekvātu projektu īstenošana. Esmu pārliecināts, ka mums kopā izdosies rast adekvātus ceļus, kā finansēt šādus projektus. Daudzi no Somija, daudzi no Eiropas Savienības pensionētajiem speciālistiem būtu gatavi palīdzēt Haitī. Daudzi pensionāti skolotāji vēlas palīdzēt Haitī izglītības sistēmā. Mainīsim kopā vēsturisko gaitu. Atcerēsimies, ka Haitī gadu laikā ir bijusi Spānijas, Francijas, Lielbritānijas rokās, bet jaunāko laiku vēsture ir veidojusies uz tirzniecības kontaktiem, un tie savukārt līdz 40. gadam visstiprākie bija veidojušies ar Vāciju. Tieši tāpēc eh, šodien ar dažādiem tirzniecīskajiem kontaktiem mēs veicinam mūsu attīstību. Eiropa var būt lepna par to, kādu vietu tā ieņem pasaules situācijā. Eiropai ir gan harizma, gan pārliecināšanas spēja, inovatīvas idejas, jaunas domas. Jums ir atbilde daudzām planētas problēmām. Jūsu loma un jūsu iniciatīvas jaunatīstības valstu nākotnē un attīstībā ir nenovērtējama. Domāju, ka arī Eiropas Savienības jauniešiem vajadzētu rēķināties ar to, ka dienvidos esošās valstis ir pateicīgas jūsu labdarībai un jūsu labajai gribai. Mums visiem kopā ir jāveicina labāka pasaule, veselīgāka vide, demokrātiskāki un tolerantāki iedzīvotāji. Mūsu draudzību ir stiprinājis, stiprinājuši daudz faktoru. Haitī šobrīd sāk atbrīvoties no daudzām vecām iesakņojušām klišajām. Mēs vēlamies atteikties no vecajiem demoniem un vēlamies izrauties no tiem žņaugiem, kuri ir apturējuši mūsu ekonomisko attīstību. Ir pagājis pusotrs gads, kopš mana administrācija ir sākus strādāt, un neviens netaisās noliegt, ka mēs tiešām ticam Haitī tālākai attīstībai. Šogad Haitī piemeklēja ļoti smagas tropiskās vētras Īsaks un Sandī. Un eh, atkal mēs zaudējām cilvēku dzīvības, mēs zaudējām mājokļus, zaudējām ražu, zaudējām lopus, un atkal Haiti iedzīvotāji saņēmās un atkal pasaules sabiedrība bija gatava palīdzēt Haitī tajā dzimt. Atkal mums ir jāmēģina izrauties no šī abur, aburtā loka un izveidot labās gribas loku vai apli, kurā mēs visi kopā dzīvotu. Pie tā mēs šobrīd visi kopā strādājam, un tieši ar šiem pasākumiem un labo gribu Haiti atkal nostāsies uz kājām. Esmu par to pārliecināts, jo Tikai apzinoties to, cik ļoti ievainojami mēs esam, mēs varam doties tālāk. Esmu pārliecināts, ka mūsu ievainotība tikai pieaugs turpmākajos gados, diemžēl, tieši klimata izmaiņu dēļ, bet esmu, pat, esmu pārliecināts, ka mums izdosies nostāties uz kājām, jo mums ir jāmēģina pretoties klimata izmaiņām. Un, uh, Mums visiem ir jāiestājas par mūsu planētu. Mums visiem ir jāplāno, mums visiem ir jāveido tādas infrastruktūras, kas palīdzētu konkrēts reģions labāk aizsargāt pret uh, zemes eroziju, pret mezu, mežu izšķiršanu un pret oportunisti, oportunistiskiem projektiem. Mēs vēlamies nodrošināt, lai klimata katastrofas neizraisītu tūkstošiem cilvēku nāvi. Mums ir jāveicina investīcija ieblūdums. Un patiesībā gan mana valdība, gan arī iepriekšējās šobrīd strādā pie detālu plānojumu, kas veicinātu Haiti stabilizāciju. Mēs vēlamies izveidot eh, tādu projektu, kur varētu atbalstīt arī Eiropas Savienība, un mēs esam izveidojuši konkrētu ministriju loģistikai, un šīs ministrijas apmācība, personāla apmācībā savartav ir devusi arī Eiropas Savienība. Mēs vēlamies izmantot visas līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, lai plānotu un arī darbotos ilglaicīgi, un esam pārliecināti, ka tikai ilglaicīga politika nesīs savus augļus. Haitī mēs skatāmies uz Eiropu ar cerībām. Jūsu rīcība pamudina rīkoties arī mūs. Bieži vien vienam neizdodas tik daudz kā kopīgi darbojoties. Tas, ka Eiropa runā vienotā valodā, tas, ka jūs tiešām esat izveidojuši iekšējo tirgu, kurā iedzīvotāju kapitāls, preces un pakalpojumi brīvi pārvietojās, tā ir arī mūsu cerība. Esam pārliecināti, ka Karību reģions izveidosies kā neatkarīga valstu savienība, un tad mēs tiešām varēsim mācīties no jums. Karību valstīm ir fantastiska ģeopolitiskā situācija, un mūsu geogrāfiskā situācija pieprasa, lai mēs nodrošinātu adekvātu stabilitāti visos citos līmeņos. Mums ir jauni izaicinājumi, un mēs esam gatavi stāties tiem pretī. Galvenais ir nodrošināt mieru, galvenais ir nodrošināt tiesisku stabilitāti. Eiropas Savienība savas attīstības palīdzības programmas ietvaros palīdz gan Āfrikas valstīm, gan Karību valstīm, gan Klusā okeāna valstīm, un esam par to pateicīgi. Summas, kas ir pieejamas Eiropas attīstības fonda ietvaros dažādu valstu reģionālajai attīstībai, mums ļoti ir palīdzējušas, un esam pateicīgi par šo iniciatīvu. Haitī ļoti labi apzinās tos vēst, to vēsturisko smagumu, kas mums vēl joprojām ir. Un tomēr mēs apzināmies arī tās iespējas, kuras sniedz mūsu īpašā geogrāfiskā situācija. Mēs zinām, ka daudz kas vēl nav atrasināts Dažādas problēmas iestiepjas tāru pagātnē, un mēs esam gatavi strādāt, lai palīdzētu paši sev un arī citām karību valstīm. Katru dienu soli pa solītim mēs dodamies uz priekšu, pretī nākotnē, tādai nākotnē, kādu mēs vēlamies redzēt. Arī šajā ceļā mēs mācāmies no Eiropas, mēs mācāmies no jūsu pagātnes, jo Šobrīd vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, piemēram, pirms 50 gadiem bija pilnīgā izolācijā un ekonomiskā lejupslīdē. Šobrīd pat ekonomiskās krīzes apstākļos Eiropas Savienības dalību valsts zied un plaukst. Es domāju, ka svarīgi ir, lai valsts resursi tiktu izmantoti racionālā veidā. Ir svarīgi, lai valstī darbotos ties, tiesu sistēma, ir svarīgi, lai valstī būtu izglītības sistēma, un ir svarīgi pamudināt cilvēkus strādāt valsts labā un veicināt ekonomisko attīstību. Jāsaka, ka panākumiem robežu nav, un esam gatavi strādāt, lai tos nodrošinātu arī Haitī. Šobrīd varbūt galvenais Haiti ir cīnīties pret korupciju, nodrošināt visiem bērniem iespēju iet skolā un lai iestātos par tiesisku valsti, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka rezultāts mēs redzēsim. Manas valdības laikā, pusotra gada laikā, viens miljons bērnu, kuriem līdz šim, līdz manai valdīšanai nebija iespēja doties skolā, šobrīd saņem izglītību un eh, tam par iemeslu ir tieši valsts veicinātā izglītības programma. Jau šobrīd ir redzams, ka šis eh, valsts plāns nes rezultātus. Mēs esam nodrošinājuši mājokli pār par vienam miljonam bezpajumtnieku. Es vēlētos vēlreiz pateikties Eiropas Savienības atbalstam un uh, Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka jūsu solidaritāte ir mums sirdīm ārkārtīgi tuva, un mēs esam tam pateicīgi. Mēs kaitī vēlamies izveidot tiesisku valstu, un tā jau šobrīd ieņem savas formas. Mēs esam gatavi veidot institūcijas, mācoties no jums. Mēs esam izmainījuši Haitī konstitūciju, Un šī konstitūcija jau nes savus augļus, kaut arī varbūt tā nav vēl pilnīgi perfekta. Mēs esam izveidojuši tiesību sargājošās iestādes. Konstitūcijā ir paredzētas eh, dažādi, dažādi pasākumi arī minoritāšu veicināšanai. Mēs esam izveidojuši vēlēšanu sistēmu un vēlēšanu likumu vēlēšanas, kurās tiks nomainīta viena trešdaļa no senāta Haitī parlamenta. Mēs esam izveidojuši jaunu preses likumu. Šis likums ir jau daudz liberālāks nekā līdz šim, un arī opozīcijai ir daudz lielākas iespējas izteikties. Arī korupcija atslābina savus žņaugus, kas līdz šim bija novērojami Haitī. Lēnām, bet droši mēs dodamies pretim tiesiskai valstī. Runājot par cilvēktiesībām, es ārkārtīgi aktīvi strādāju pie tā, lai mana mandāta laikā mēs ratificētu tos starptautiskos nolīgumus, lai mēs nevarētu vairāk norakstīt veselu virkni kriminālu noziegumu, lai nebūtu noilgums veselai virknē kriminālu noziegumu. Esmu pārliecināts, ka vienlīdzīgas iespējas visiem un arī jauniešu iespējas manā valstī būs veiksmīgas. Mēs esam redzējuši, kā valsts attīstās un visas, visas attīstības tendences ir pozitīvas. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātās dāmas un kungi, godātais Eiropas parlaments. Sākotnēji Eiropa arī tika veidot kā ekonomisks projekts. Eiropas kopienas tika izveidots kā vairāk ekonomisku apsvērumu projekts, un Haitī šobrīd dodās lieliem soļiem pretim šim ceļam. Pavisam nesen piebalga kungs atklāja būtisku ceļu, kas saistīs galvenās Haitī pilsētas. Mēs ceram, ka šis ceļš ļaus ekonomiski un arī turistiski attīstīties reģionam, kas līdz šim nebija iespējams. Paldies Eiropai par to! Par izēvielām. Izēvielu eksports Haitī ir bijis būtisks, investī, būtisks investīcija un arī ieņēmuma avots, un ir ārkārtīgi svarīgi šo tendenci turpināt. Un tomēr Bieži vien mēs esam gatavi savus ideālus pakārtot ekonomiskām prasībām, un šodien raugoties uz Strasbūru, raugoties uz Eiropas parlamenta demokrātisko rīcību, arī mēs vēlamies izveidot līdzīgas paradigmas. Jūs šodien esat laipni man uzaicinājuši runāt šeit. Esmu pateicīgs jums par jūsu labo gribu. Sirdnieks, paldies! Cienījamais prezidenta kungs, paldies jums par jūsu teiktajiem vārdiem. Lies paldies arī par to, ka jūs atgādināt Eiropas Savienības dibinātājus. Es domāju, ka jūsu runa arī mums dod iedrošinājumu, ka mūsu integrācijas projekts nav svarīgs tikai mums, bet arī citiem šajā pasaulē. Tādēļ par to izniegs paldies jums, paldies jums, dāmas un kungi, par jūsu uzmanību un uh, vēlu jums Visu labāko jūs tālākajos darbos. Lielas paldies!